favore se prendete posto anche se non siamo in... Kolēģi, vai jūs nevarētu lūdzu ieņemt savas vietas? Rispettare la puntualità. Mūsu šeit nav īpaši daudz, bet mums tomēr vajadzētu varētu ņemt vērā to, ka mūsu godājumais viesis parādīsies kur katru minūti, un arī citiem mums ir citi darbi paredzēti, tāpēc tiešām ir jāsāk mūsu sanāksme, kavēties vairs nedrīkst. Un man ir ļoti liels prieks sveikt jūs, ministra kungs, mūsu komitejā. Jau otro reizi šī ir mums ļoti īpaša sanāksme. Šeit mums ir iespēja parunāt par lietām, par ārlietu padomis darbiem 7. un 8. decembrī, zinat, arī ārlietu padome beidz savu darbu, tātad pavisam nesen. Un mēs varētu parunāt par šo padomi, un tad mēs varētu arī izvērst tādu godīgu uh, sārunu par Zviedrijas prezidentūras panākumiem. Mums ir iespēja arī atvadīties, pateikt jums uz redzēšanos, jo jūsu valdīšanas laiks būs beidzies. Un liels paldies! Uh, par to, ka jūs uzturējat ļoti siltas um, attiecības ar Eiropas parlamentu. Jūs vienmēr esat gatavs bijis um, piedalīties ļoti atvērtā, godīgā dialogā. Un tā pirmdien un otrdien notika vispārējo lietu un ārlietu padome, un šajā padomē tika izskatīta rinda ļoti svarīgu tēmu. Esmu pārliecināts, ka jūs arī runāsiet savas prezidentūras oficiālajos dokumentos par to. Bet eh, es īsumā gribētu vēl pieskarties atsevišķiem jautājumiem, tādiem kā Balkāna integrācija. Šeit ir bijis ļoti, ļoti mm, vērienīgi pūliņš šajā jomā. Ir eh, Zviedrijas prezidentūras laikā ir izstrādāti Horvātijas uzņemšanas kritēriji, tālāk uzlabot, un mēs varam pabeigt sarunas ar šo valsti. Un vēl ir tālāk pavirzīts arī bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas eh, jautājums, un arī bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas eh, jautājuma atrisināšana nenoveda pie konkrēta datuma noteikšanas iestāšanās sarunu sākumam. Eh, tomēr ir izrunāts citas tēmas, kas saliek visu Balkānu situāciju labā perspektīvā, ir spriests arī par Bosniju-Hercegovīnu, un um, jo situācija Bosnijā un Hercegovīnā arī ir satraucoša. Tomēr ir arī pozitīvi momenti, kurus mēs varam attīstīt tālāk. Tad eh, arī padomē tik runāts par vēl vienu ļoti svarīgu jautājumu, un tā bija Turcija. Turcijas eh, uzņemšanas iespēju un arī nepieciešamie parametri šī jautājuma risināšanai. Ministri runāja par tādu jautājumu kā Turcijas un Kipras attiecību normalizēšana un tad vēl to austrumu miera procesu, kas ir arī ļoti sensitīvs jautājums. Un padomu šajā pēdējā jautājumā arī pieņēma lēmumu, kas bija ļoti skaidrs. Jūs runājāt par to, ka miera procesa rezultātā vajadzētu izveidot divas neatkarīgas valstis, kas varētu miermīlīgi pastāvēt vienotrai blakām. Šīm valstīm vajadzētu noteikt skaidri pieņemamu robežu un vajadzētu dot garantijas gan vienai, gan otrai pusē. Bet izskanēja arī protesti pret šādu risinājumu no abām pusēm. Protesti sakarā ar Jeruzālem. Jo parādījās doma, ka Jeruzālēmai būtu jābūt galvaspilsētai abām šīm valstīm. Es eh, varbūt uzdošu jums dažus nērts jautājumus par to, ko prezidentūra plāno darīt ar šo jautājumu. Un mēs eh, esam runājuši arī ASV valsts, par ASV valsts departamenta attieksmi pret Jeruzālēms iespēju kļūt par valstu galvaspilsētu. Eh, Tad ir Irākas demokratizācija 7. martā 2010. gadā ir paredzētas vēlēšanas šai valstī, un mēs runājam par to, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma šai sakarā. Tad vēl jūs runājāt par Latvijas-Amerikas un Eiropas Savienības partnerattiecībām. Es tikai pieminēju atsevišķus virsrakstus, kas izskanēja padome, un um, esmu pārliecināts, ka jūs arī tālāk izklāstīsiet mūsu diskusijas gaitā sīkāk šos jautājumus. Un tā ministra kungs, liels paldies par to, ka atnācāt laicīgi, jūs īstenībā atnācāt vēl agrāk nekā es šeit ierados, un tas, nu, uzrāda, ka jūs tiešām esat gatavs detalizēt izpildīt jūsu uzdevumus. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāja kungs, un eh, es vēlējos pateikt, ka es esmu ārkārtīgi priecīgs uzstāties jūsu priekšā. Es ļoti augstu novērtēju tās reizes, kad es esmu ar jums ticies, un eh, es esmu bijis šeit daudzas reizes, vai tas būtu Briselē, vai tas būtu Strasbūrā, plenārsēdē, un, protams, arī atsevišķas tikšanās ar jums. Tas ir bijis ārkārtīgi auglīga sadarbība, un tas ir palīdzējis arī Zviedrijas prezidentūrai. Es vēlējos jums pateikt, ka padome ir mēģinājusi ieviest savu veidu skandināvu disciplīnu sēžu sākuma punkta ziņā. Es nevēlētos apgalvot, ka tas ir bijis ļoti labs progress, jo ir jau reizes, ka tas neizdodas, un tomēr izskatās, ka mums ir jāstrādā tā, kā to ir. Redzēsim, kā tas būs tuvākajos gados. Iespējams, ka Lisabonas līgums kaut ko šajā eh, jomā arī uzlabos. Īsi vēlētos pateikt, ko mēs Zviedrijas prezidentūras laikā esam panākuši un darījuši. Būtu varbūt jāuzsver, ka Zviedrijas prezidentūra vēl nav beigusies. Mēs e, joprojām turpināsim darboties e, ārlietu politikas e, ziņā līdz jaunā gada vakaram. Un jāsaka, ka lietas pasaulē mainās ārkārtīgi ātri. Es atceros, kad Francijas prezidentūras pēdējā, pēdējās nedēļās sākās karš tuvajos austrumos, un tomēr es eh, teicu saviem kolēģiem vakar, bet es neesmu pārliecināts, ka mm, mums tas nedraud, bet mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Jūlija beigās, runājot ar jums un raugoties uz Zviedrijas prezidentūras periodu, es eh, toreiz jau teicu, ka mums ir ārkārtīgi sarežģīts periods. Eiropā valdīja ekonomiskā krīze, vēl nebijusi krīze. Mums ir jātiek garā, galā ar klimata krīzi. Un, protams, šie jautājumi ir bijuši Zviedrijas prezidentūras eh, skatu punkta centrālajā vietā. Šobrīd nepieskaršos finanšu jautājumiem, bet eh, es, protams, esmu nobažījies par eh, drošības politiku, kas ir saistīta ar finanšu politiku. Lielākajā daļā valstu, kuras eh, ļoti lielā mērā ir ietekmējusi šī finanšu krīze, tad Protams, mēs esam daudz ko arī atrasinājuši. Mēs ļoti uzmanīgi esam sekojuši līdz situācijas attīstībai. Mēs esam vienmēr bijuši gatavi palīdzēt, un uh, bieži tas mums arī ir izdevies. Runājot par klimata pārmaiņām, mēs esam burtiski pēdējā etapā Kopenhāgenes konferences sagatavošanās ziņā. Patiesībā tas jau ir sācies, un uh, Nākamās nedēļas beigās arī es piedalīšos Kopenhāgenes konferencē un runāšu par drošības jautājumiem saistībā ar klimata izmaiņām ilglaicīgā periodā. Un eh, mēs tiksimies arī eh, pie pusdienām ar valstu un vadītāju vadītājiem, un rītā mēs runāsim par to, ko Eiropa varētu darīt klimata izmaiņu apkarošanā pasaulē. Bet um, Mēs uzskatām, ka mums izdosies panākt adekvātu vienošanos. Iespējams, ka visu mums neizdosies iekļaut vienošanās dokumentā, bet tas būs būtisks solis. Kā jau es teicu, mums ir uh, visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai tas darbs, ko mēs tuvākajās dienās vēlamies paveikt, būtu veiksmīgs. Jūlijā es pieminēju arī citus punktus. Viens no tiem bija paplašināšanās, jo jūlijā es pieminēju, ka mūsu uh, teiktais pasaulē ir saistīts ar to, kā mēs varam nodrošināt mieru un plaukstošu ekonomiku Eiropas kontinentā. Līdz ar to tas ir mūsu uzdevums Eiropas kontinentā nodrošināt to, ko mēs pieprasam no citiem. Uh, Visa pasaule raugās uz Eiropu, ko tā dara, un um, paplašanāšanās ir viens no būtiskiem soļiem. Jūlijā mums bija nedaudz citāda situācija. Mums bija vesela virkne paplašināšanās soļu, kuri apvienojot kopā uh, ir jāizvērtē, un īpaši tas, kas notiek Rietumu Balkānos, paceļās citi spēki un jāsaka, ka situācija nevienmēr ir kontrolējama. Mums bija ļoti būtiski šķēršļi un problēmas jūlijas sākumā, un mums tomēr ir izdevies lielā mērā tos atrisināt. Šobrīd situācija jau ir daudz labāka nekā tā bija pirms pāris mēnešiem. Horvātijas iestāšanās sarunas veiksmīgi ritas priekšu un pēdējo reizi tiekoties ar Horvātijas pārstāvjiem mums e, ir izdevies pabeigt sarunas astoņos punktos un vēl viens saruna objekts ir atvērts. Bet e, Zviedrijas prezidentūras sākumā sarunas bija it kā iegājusi strupceļā. Runājot par Melnkalni, Mēs esam saņēmuši, ar, arī tas pats runājot par Albāniju, mēs esam saņēmuši iestāšanās uh, dokumentus, un uh, iespējams, ka nākamajā gadā padom izskatīs šos jautājumus, jo eh, Melnkalne burtiski vakar vai iespējams aizvakar sniedz savas atbildes uz komisijas izsūtīto anketu. Arī Serbija ir debašu galvenais jautājums. Uh, Un šobrīd eh, mēs otrdien esam atcēluši sarunu blokādes momentu. Līdz ar to ir vēl pāris jautājumi. Bet eh, runājot par to, kad mēs uzsāksim šīs sarunas, tas vēl nav skaidrs. Runājot par eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, par arī to mēs runājām pirms pāris dienām. Un eh, no padomas puses mēs esam izvērtējuši pozitīvo novērtējumu, ko ir sniegusi komisija par sarunu šā uzsākšanu. Un burtiski tuvākajos pāris mēnešos Spānijas prezidentūras laikā mēs pie šo jautājumu izskatīšanas vēl atgriezīsimies. Un ir pilnīgi skaidrs, ka divpusējās attiecībās eh, starp Skopju un Atēnām ir iestājies pavasaris Tā tad ir pozitīvā, tas sarunas notiek uz pozitīvāks nots. Un tomēr šobrīd par konkrētiem līgumiem tuvākajos mēnešos mēs vēl nevaram runāt. Jo, ja mēs to neizdarīsim, tad eh, mēs būsim zaudējuši vēsturisko iespēju. To es esmu teicis ikvienam un arī tiem, kuri 31. decembrī pārņems prezidentūru. Ar Bosniju situācija ir nedaudz sarežģītāka. Mēs ļoti daudz laika esam veltījuši sarunās ar Bosnijas līderiem. Patiesībā šā gada laikā mēs e, ne ar vienas valsts vadītājiem neesam runājuši tik daudz. Mums ir bijušas četras pilna laika sarunu sesijas ar Bosnijas vadītājiem par to, kas ir tas minimālais, lai viņi uzsāktu jaunu iestāšanās sarunu procesa etapu. Nākamā gada oktobrī e, sāksies e, šī, šis process, un iespējams, ka Bosnijai tas ir ļoti liels izaicinājums. Un tomēr mēs e, darbojamies e, ciešā sadarbībā ar mūsu Amerikas partneriem. Arī mūsu Amerikas partneri ir bijuši Bosnijā vairākas reizes. Runājot par situāciju Rietumbalkānos, tad eh, pirms sešiem mēnešiem bija vesela virkne apstāšanās šķēršļu, bet eh, šobrīd mēs esam būtiski pavirzījušies uz priekšu, tomēr nevēlētos apgalvot, ka mēs esam atrasinājuši visus šķēršļus šajā reģionā. Turcija. Arī ar Turciju notikuma attīstība ir pozitīva. Pirms pāris nedēļām mēs par to runājām gan parlamentā Strasbūrā un arī šonadēļ pirmdien otrdien padomē. Šīs sarunas bija daudz strateģiskākas nekā mēs līdz šim bijām pieraduši, un visvairāk mēs esam nobežījušies par to, ka Turcija ir atteikusies īstenot Ankāras protokolu, un tomēr mēs uzskatām, ka sarunas par Kipru uz priekšu virzīsies tādējādi, ka mēs varēsim veselā virknē aspektu redzēt pozitīvu notikumu attīstību tuvākajos mēnešos. 21. decembrī mēs tiksimies un mēs ceram, ka tas pavērsīs jaunas iespējas Turcijas iestājai. Jāsaka, ka šajos mēnešos ir panākts daudz, ir parakstīts protokols ar Armēniju. Uh, arī tā saucamās demokrātiskās iniciatīvas protokols, kurā runa iet par kurdu tiesībām, kā arī vesela virkne reģionālās politikas momentu, kurus šobrīd izpilda Turcijas valdība. Iestāšanās darba kārtībā ir jāpiemina arī Islandes iestāšanās pieteikums kas tika saņemts mūsu prezidentūras laikā, tas tika iesniegts komisijai, komisija to izskatīja. Un eh, kom, arī Islanda ir atbildējusi vai aizpildījusi komisijas iesniegto formu, un eh, mēs arī padomas pieņemtajā lēmumā pateicām, ka brīdī, kad eh, būs saņemts komisijas novērtējums, padom to izvērtēs proti. Uh, Ja šis izvērtējums būs pozitīvs, tiks uzsāktas iestāšanās sarunas ar Īslandi. Līdz ar to um, mums ir jāskatās uz visām šīm paplašināšanās sarunām no stratēģiskās perspektīvas. Lielākā daļa paplašināšanās būs dienvidu austrumos vai austrumos. Un tomēr arī arktiskais aspekts ir svarīgs, un patiesībā tas ir pat vēl svarīgāks no stratēģiskā viedokļa nekā dienvidu austrumu aspekts. Otradien mēs pieņēmām dokumentu par politiski stratēģiskajām vadlīnijām Eiropas Savienības arktiskās politikas īstenošanā. Arī tas ir būtisks solis uz priekšu pēdējos mēnešos. Vairāk citi aspekti. Eiropas Savienības kaimiņattiecību politikā. Ir bijuši gan plusi, gan mīnusi, gan panākumi, gan arī izgāšanās. Mēs e, plānojām Eh, Istambulā tikšanos ar, eh, ar ārlietu ministru, un tas bija saistīts ar to, ka ārlietu ministri nevēlās uh, sēdēt pie viena galda ar patreizējo Izraels ārlietu ministru. Un mums nav nekādu diplomātisku instrumentu pārtraukt šo nepatīkamo situāciju. Un mēs tiešām ceram, ka būs tāds vai citāds risinājums, kur Eiropas Savienība varēs sniegt savu ieguldījumu vidusjūras situācijas atrasināšanā. Un eh, mēs esam plānojuši piecas citas tikšanās reizes ārlietu ministru līmenī, kurā mēs mēģināsim uh, Mēģināsim pārtraukt šo blokādu. Runājot par austrumu partnerību, tā ir Polijas-Zviedrijas iniciatīva, kas tika pasludināta Prāgā. Un šajā iniciatīvā mēs vēlējāmies tiešām šo vektoru izpildīt pēc iespējas labāk. Mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības sadarbības aspektiem, un burtiski pirms pāris nedēļām mēs Briselē organizējām konferenci, un šo otrdien mēs tikāmies ministru līmenī Austrum partnerības fórumā. Šī tikšanās reize bija ļoti veiksmīga, jo, kā jau jūs būsiet ievērojuši, nevienmēr šīs, šīs tikšanās reizes ir veiksmīgas, proti bieži vien ierēģi nolasa dokumentu, ko ir sagatavojusi ministrija, un tad vienkārši aizlido mājup. Uh, bet šī reize bija ļoti konstruktīva. Mēs tikāmies ar Eiropas, Eiropas parlamentu pārstāvi, visu sešu ministriju pārstāvi un citas ieinteresētās puses. Mēs uh, apmainījāmies ar idejām un eh, liekas, ka šobrīd visi vēlas, lai austrumu partnerības ziņā kaut kas notiek, notikt pozitīva attīstība. Mēs esam izveidojuši vairākas e, platformas, vairākas fórumus, un mums ir vesela virkne iniciatīvu, kuras radās otrdienas tikšanās rezultātā. Šajā geogrāfiskajā reģionā vēl vēlētos pieminēt, ka asociācijas noliegums ar trīs valstīm Dienvidu Kaukāzā šobrīd jau ir sagatavoti, un e, mums runājot par Grūziju, Mēs esam izveidojuši vīzu atvieglošanas režīmu ar Grūzijas pārstāvjiem. Un eh, mans varbūt minējums būtu tāds, ka mēs uzsāksim sarunas ar Gruziju burtiski tuvākajos mēnešos. Mēs uzsāksim sarunas arī ar Moldovu par asociācijas nolīgumu parakstīšanu. Uh, pēc tam, kad tajā būs not, pēc Moldovā notikušajām vēlēšanām un politiskajām izmaiņām, ir notikusi tāda kā Moldāvijas pavēršanās pret Eiropu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs tūlīt pēc vēlēšanām devāmies uz Moldovu, un arī citas interesētās puses turp ieradās. Un 21. decembrī mēs sāksim e, asociācijas nolīguma parakstīšanas diskusijas un sarunas. Ukraina. Protams, tas ir viens no interesantākajiem punktiem. Pirms pāris dienām mums bija galotņa tikšanās ar Ukrainas vadītājiem. 17. janvārī viņiem būs pirmās prezidenta, pirmās prezidenta vēlēšana kārta un februārī otrā prezidenta vēlēšana kārta. Mēs runājām ne tikai ar Jušenko kungu, bet arī ar Timošenko kundzi un arī ar uh, opozīcijas līderi Janukoviču kungu. Mēs tikāmies arī ar energoministru, un tas ir ārkārtīgi svarīgi e, no Eiropas energo nodrošinājuma. Šī tikšanās ar energoministru notiks Zāgrebā 13. decembrī. Un mēs ceram, ka tur mēs varēsim sīkāk parunāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas energo nodrošināšanas tīklā. Sīkāk, sīkāk nepakavēš, nepakavēšos pie Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībām. E, šeit ir novērots e, gan arī būtisks e, tematiskais kodols, gan arī samērā daudz ūdens. Jebkurā gadījumā mums ir daudz vairāk jārunā par strateģisko dialogu ne tikai Baltkrievijā, bet arī vispār ar citiem globāliem partneriem. Pavisam īsi pieskaršos pāris no tiem. Īpaši svarīgs Eiropas Savienība ir attiecības ar ASV. Un šobrīd mums ir tādas kā draudzīgas attiecības, un mums attiecības ar Obamas administrāciju ir labas. 3. novembrī mums bija eh, satikšanās ar administrācijas pārstāvjiem. Šī tikšanās reize bija trīs dienu intensīvs dialogs dažādos līmeņos, un mēs runājam par veselu virkni dažādu jomu. Ir arī citi sadarbības pār, partneri, kurus es vēlētos nosaukt par pieaugošas nozīmes partneriem. Dienvidāfrikā galotņu tikšanās eh, notika jau 11. septembrī, ar Brazīlijas pārstāvjiem šāda tikšanās bija 6. oktobrī, ar Indijas pārstāvjiem 6. novembrī, ar Krievijas pārstāvjiem 11. novembrī, ar Ķīnas pārstāvjiem 13. un jau pieminēju, ar Ukrainas pārstāvjiem tikšanās mums arī notika. Ar, vis, ar visām e, ieinteresētajām pusēm mēs runājam par klimata izmaiņām un Kopenhāgenā paredzēto konferenci. Man liekas, ka e, Kopenhāgenā mums neizdosies simtprocentīgi panākt to, ko mēs vēlētos redzēt. Un tomēr Eiropai ir izdevies pavirzīt uh, sarunas pozitīvākā virzienā, un mums tas nebūtu izdevies, ja Eiropa nebūtu tik aktīvi darbojusies globāta, globālā līmenī, kā tā darīja. Kā jau teicu, ilglaicīgā laika periodā mums ir jāizvērt, mums ir jānodibina partnerattiecības ar visām lielajām varām pasaulē. Runa iet par Ķīnu, Brazīliju, Indiju. Um, man bija iespēja doties uz Džakartu un parakstīt partnerības nolīgumu ar Indonēziju. Mēs runājam par Indonēziju, kurā, kurā dzīvo ceturdaļ miljards cilvēku un kas ir viena no ātrāk augošajām ekonomikām pasaulē. Un eh, tādu pašu nolīgumu mēs esam parakstījuši ar Dienvidkoreju, kas ir cita ātri spēku iegūstoša valsts. Runājot par Eiropas lomu dažādu krīžu risināšanā, sākot no Palestīnas un beidzot ar Pendžabu, lielā mērā mūsu uzsvars ir bijis arī uz Afganistānu. Kad mēs jūlijā tikāmies, mēs 20. augustā tikai gaidījām vēlēšanas Afganistānā, un visiem bija skaidrs, ka tās būs pietiekami sarežģītas un pietiekami dramatiskas. Taču neviens toreiz neiedomājās, ka tās būs tik sarežģītas un tik dramatiskas. Un mēs pie Afganistānas eh, dokumentu sagatavošanas, pie Afganistānas dosijē pavadījām ārkārtīgi ilgu laiku. Tur tik mēs izveidojām gan vēlēšanu uzraudzības komiteju, gan neatkarīgu vēlēšanas uzraudzības komiteju. Un eh, Šai uzraudzības e, vizītē bija samērā grūts uzdevums, un visbeidzot, ka Zaikunga ina inaugurācija. Visi šie pasākumi bija uh, savā veidā jākoordinē arī no Zviedrijas puses. Tā rezultātā mēs daudz laika pavadījām izveidojot adekvātu Eiropas Savienības rīcības plānu Afganistānai un Pakistānai. Uh, Šobrīd it kā ik viens to pieņem par pašsaprotamu, arī Afganistānas militārie spēki, bet e, patiesībā Afganistānas e, problēma ir nevien militāras daba, dabas, bet e, tā ir gan gan pilsoniskās savienības, gan, sabiedrības, gan arī ekonomisko spēku problēma. Protams, ka eh, par to atbildību ir jāuzņemās gan Afganistānai, gan Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī Eiropas Savienībai, bet mēs vēlamies stiprināt gan militāro, gan ekonomisko, gan pilsonisko aspektu, un to mēs varam izdarīt tikai dialogā ar visām Afganistānā ieinteresētajām pusēm. Mēs eh, turpinām diskusijas par to, kā organizēt eh, pilsonisko spēku eh, darbību Afganistānā, un eh, mums ir nepieciešams izveidot Eiropas pārstāvniecību Kabulā, kas runātu vienotā balsī no Eiropas puses. Patreizajā momentā Eiropa runā vairākās balsīs sanāk tāds kā kors, labs kors, un tomēr būtu labāk, ja mēs runātu vienā balsī, vienā mēlē. Un tas arī notiks pēc kāda brīža. Tuvie austrumi. Tuvie austrumi ir vēl viens cits karstais punkts, kas Zviedrijas prezidentūras laikā ir ticis izskatīts vairākas reizes. To varētu vispār varbūt sadalīt divos etapos. Uh, Pirmais etaps bija Zviedrijas prezidentūras pirmo mēnešu laikā, un šo mēnešu laikā mūsu attieksme bija tāda, ka mēs it kā atbalstam Mič Obamas kunga centienus tuvajos austrumos. Un kad jaunā Amerikas administrācija stājās stājās pie pienākuma pildīšanas Baltajā namā, tad viņi mums arī to lūdz palīdzību. Un patiesībā tā vienmēr ir bijis, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši amerikāņu rīcību. Taču otrā fāze ir bijusi nedaudz atšķirīga, jo mēs esam stipri nobežījušies par to, ka progress tik lielā mērā, kā mēs to vēlējāmies redzēt, nav ticis novērots. Un mēs vēlējāmies arī, lai Eiropas balss un rīcība tuvajos austrumos kļūtu spēcīgāka. Līdz ar to padomu pieņēma ļoti būtisku lēmumu tuvo austrumu sakarā, un eh, Tas arī būs Eiropas Savienības rīcības un politiskās rīcības pamats tuvo austrumu dažādās kampaņās. Šobrīd ir skaidrs, ka e, Eiropas Savienības balss šajā reģionā ir sadzirdēta un tā ir būtiska. Iespējams, ka daudzi bija pozitīvi pārsteigti par to, ka Eiropai ir tik liels svars šajā reģionā, un līdz ar to mums ir arī atbildība turpināt visu pozitīvo procesu attīstību. Rītā es došos atpakaļ uz Stokholmu, un mēs arī runāsim par šiem jautājumiem. Rītā Briselē e, notiek tikšanās ar Palestīnas varas iestādēm, kurās mēs turpināsim uh, Eh, turpināsim sarunas. Tātad rītā ir eh, šis eh, trojka tikšanās ar Palestīnu, tāda pati trojkas tikšanās būs arī ar Izraels pārstāvjiem mazliet vēlāk. Cits jautājums, kas ir aizņēmis ārkārtīgi daudz laika, un tas ir Irānas jautājums. Mēs esam ļoti skaidri pateikuši mūsu nostāju un par to, kāda ir situācija šajā valstī, un mēs esam redzējuši, cik dramatiski ir notikuma attīstība burtiski pēdējās dienās. Un eh, tas, kas ir noticis pēc prezidenta vēlēšanām, mūs uztrauc ļoti lielā mērā. Es esmu ļoti daudz runājis ar Irānas ārlietu ministru un vēlētos pateikt, ka viņu kodoli kodola rīcība. Mēs pieņemsim deklarāciju par šo jautājumu, un to ir sagatavojis arī ārlietu ministra padomu šo otrdienu. Par citām pasaules vietām - Hondurasa, arī tur mēs vēlētos kaut ko darīt, un es vēlētos pateikties Spānijas valdībai, kura piedalījās trojkas sarunās ar Honduras pārstāvjiem. Otradien mēs pieņēmām Eiropas Savienības stratēģiju Āfrikas raga valstīm, kur eh, tuvākajos mēnešos un iespējams gados šī stratēģija būs Eiropas Savienības rīcības pamatā, un kā jau es teicu, mēs pieņemam arī lēmumu par Arktiku. Noteikti, ka ir vairākas lietas, ko es esmu aizmirsis, bet vēl viens cits aspekts Zviedrijas prezidentūras laikā bija mm, viss, kas ir saistīts ar Lisabonas līguma pieņemšanu un īstenošanu dzīvē. Lisabonas līgumu pieņēma vēlētāji uh, īrijā, un tomēr mums bija nepieciešama vesela virkne manevru arī vienā citā valstī, lai gala beigās ikviena Eiropas Savienības dalība valsts būtu ratificējusi šo līgumu. Ir vairāk citi jautājumi, kuros varbūt eh, atrisinājums vēl nav līdz galam panākts, bet eh, jau kopš 1. decembra Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Mums ir tā saucajā, saucamā pārējais pā, fāze. Agrāk mums bija eh, ārlietu uh, un eh, ārlietu un vispārējo lietu eh, padome, un tagad eh, tātad vispārējo lietu padome turpinās vadīt prezidējošās valsts ministrs, kamēr ārlietu lietas pārņems Eštonas kundze. Un Vispārējo lietu padome, e, īpaši pirmdien mēs runājām šajā padomē par paplašināšanās jautājumiem, un, protams, e, pirmdienas vakarā un otrdien ārlietu ministri e, šajā pārējais periodā, kad vadība pārņems Aštons kundze, palīdzēs viņai šajā periodā. Un mums ir jārunā arī par ārlietu jautājumu biroju. Eiropas padome oktobra beigās e, pieņēma prezidentūras sagatavoto ziņojumu, kurā mēs vēlējāmies ar visām dalību valstīm izrunāt Eiropas Savienības e, ārlietu e, spēku jautājumu. Protams, ka šis dialogs turpināsies gan ar parlamentu, gan arī ar dalību valstu padomēm. Un mēs vēlēsimies darīt visu iespējamo, lai Lisabons līgums e, darbotos pēc iespējas veiksmīgāk. Priekšsēdētāja kungs, es esmu jūs iepazīstinājis ar vairākiem aspektiem, un tomēr vēlētos vēlreiz atkārtot to, ko teicu jau savas runas ievadā. Runājot par e, Eiropas Savienības ārlietu aspektu. Mums par to ir jādomā ik brīdi, jo pasauli mainās un mainās ātri. Iespējams, ka tā ir eh, varbūt pat bīstamāka, katrā ziņā daudz nepārskatāmāka nekā tā bija burtiski vēl pirms pāris dienām. Mēs esam atbildīgi par Eiropas Savienības politiku līdz 31. decembrim, un, eh, protams, ka mums ir eh, jāmēģina palīdzēt ārlietu jomai, šajā pārejas periodā, kur e, atbildību par ārlietu jomu uzlemsies e, Aštons kundze. S e, Tātad sākotnēji šī uzsākšanas fāze ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga, un esmu pārliecināta, ka tāda tā būs arī tuvākajos mēnešos un gados. Grazie, signor ministro, par. Paldies, ministra kungs. Paldies tik tiešām par laiku, kuru veltījāt šim visaptvarošajam ziņojumam. Tas tiešām bija tāds visaptvarošs apskats par to, ko esat eh, paveikuši savas prezidentūras laikā. Tagad pāriesim pie jautājumiem. Man uzreiz jāsaka, ka, diemžēl, būs jāievēro disciplīna visiem pusotra minūte. Pirmais Severin kungs. Uh, Ministra kungs, es pats no savas pieredzes zinu, ka ārlietu ministri ir vai nu ļoti strīdīgi, vai nu ļoti garlaicīgi. Tādēļ es vēlos īpaši pateikties jums par to, ka neesat bijuši garlaicīgi. Es rūpīgi sekoju jūsu darbām Zviedrijas prezidentūras laikā, un man tiešām bija prieks redzēt, ka lielāko laiku e, mūsu viedokļi saskanēja. Un es tad vēlētos pateikt tikai to, ka mēs ceram, ka pēc Zviedrijas prezidentūras noslēguma jūsu valsts Eiropā un jūs personīgi saglabāsiet to pašu interesi līdzdarboties Eiropas eh, procesos. Tā, tālāk jau par konkrētākām lietām. Tik tiešām bija ļoti svarīgi, ka padome ir pieņēmusi secinājumus par tuvajiem austrumiem. Mēs vienmēr aicinām eh, padomi un Eiropas Savienību kā tādu runāt vienā balsī, un beidzot, beidzot tas arī notiek. Jautājums man ir saistīts ar to, ka daļa no problēmām, vismaz būtiskākās problēmas, tika skarta šajā secinājumā tad drošības apsvērumu un šo apmeķņu veidošanas varbūt nebija tik eh, liela uzmanība pievērsta. Ko jūs par to teiktu? Un kāds būtu Zviedrijas eh, prezidentūras ziņa, ko viņi vēlētos nodot eh, nākamai prezidentūrai? Pastāvīgai prezidentūrai, es pat teiktu. Un kas tad būtu tas, ko jūs kā mantojumā nododat attiecībā uz daudz saskaņotāku eh, politiku Irānas jautājumā? Paldies Severīnu kungam. Vaigl kungs, pusotru minūtu. Jā, paldies. Eh, ļaujiet man pāris vārdus savā dzimtajā sloveņu valodā, jo es vēlos šeit eh, pieminēt divas lietas. Bildkungs, paldies uh, par jūsu uh, ievadu uzrunas otro daļu, konkrēti par jūsu paustajiem neviennozīmīgajiem jautājumiem. Manuprāt, jūs izteicāt uh, vairākas lietas, kas pirms tam netika tik ļoti akcentētas. Man tiešām bija prieks dzirdēt to, ka jūs pieminat arī Jeruzalemes jautājumu par to, ka tiek uzsāktas e, sārunas, kas ļauj virzīties uz priekšu. Tomēr risinājums vēl nav pat saredzams. Jautājums tad man ir tāds, kā mēs varam pārliecināt Izraēlu par to, ka Eiropas Savienība nav noskaņota pret viņiem nelabvēlīgi bet ka sadarbība ar Eiropas Savienību var viņiem nest, nest labumu, konkrēti Izrēlai. Jo bija skaidrs, ka Izraela līdz šim ir bijusi samērā nelabvēlīgi noskaņot pret mūsu iniciatīvām un bieži vien riskē ar visu. Un mans otrs jautājums tad ir saistīts ar Bosniju Hercegovinu. Šķiet, ka ir pienācis laiks izveidot jaunu tādu risinājumu, kas palīdzētu uh, iziet Bosnijai Hercegovinai no pašreizējās situācijas saistībā ar konstitucionālajām lietām. Jūsu pieredze arī, cik es saprotu, nebija tā patīkamākā šajā jautājumā. Uh, Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, uh, vai jūs varbūt varētu aprobežoties eh, ar jums piešķirto laiku. Mums jāļauj visiem uzdot, uzdot jautājumus. Taranklūdzu, lūdzu. Paldies, eh, ministri, par ļoti visaptverošo pārskatu par šīm jautājumiem. Tomēr ikvienā iestādē ir tradīcijas, un eh, mums tad, kā zaļo pārstāvi, mums ir jāpauž savas bažas par šādiem jautājumiem kaut arī esam saņēmuši atbildes uz dažiem diviem. Pirmkārt, kāpēc atkal tiek atlikts uh, eh, pārunu procesu sākšana ar Maķedoniju? Un lūdzu ņemiet vērā, ka es nosaucu valsti bez uh, ierastā uh, šī apzīmējuma bijušā Denislavijas republika. Otrakārt, ko jūs domājat, kā būtu jārīkojas padomē, ja valsts nepilda starptautiskā tribunāla prasības? Otr, tad vēl Kā jūs vērtējat eh, to, ka Serbija nav bijusi pietiekami eh, pretīm nākoša sadarbībā ar Kosovas iestādēm. Un tad, ja es pareizi interpretēju pēdējās notikums Hāgā, tad mums eh, vajadzētu noteikt arī vīzu režīmu atvieglojums sadarbībā Priština. Paldies! Paldies Taranda kungam! Kovalkungs, lūdzu, pusotru minūti jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Man, ministra kungs, man jums ir sekojušais sakāms. Es ļoti rūpīgi uzklausīju jūs, un man ir ļoti liela cieņa pret jūsu veikto darbu, it īpaši pēdējā laikā veikto, un es vēlos jūs apsveikt ar to, ko esat sasniedzis savā darbā. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais par austrumu partnerību Tas ir veiksmes tāds, ko jūs pats esat izveidojis. Jūs ļoti pozitīvi izteicāties par šo jautājumu. Man, protams, nav pietiekama eh, daudz laika šeit, lai es sāktu ar jums diskusiju, tomēr es teiktu, ka šis projekts nav tik veiksmīgs, kā jūs to mēģināt pasniegt. Varbūt jūs varētu tādu kritiski, netik diplomātiski novērtēt šo projektu. Par to es būtu tiešām pateicīgs, ja būsiet atklāti. Es uz, uzskatu, ka šāds projekts ir vajadzīgs, bet, manuprāt, jūsu vērtējums bija pārlieku optimistisks. Un vēl viens jautājums. Uh, Vai varu personīgi jums jautāt, respektīvi vēlos saņemt jūsu personīgo viedokli par Eiropas Savienības pilsoniskās savienības lomu Afganistānā. Ko jūs domājat par to? Paldies, Kovaļkungs. Hačī Džordžu lūdzu tālāk pusotru minūtu. Jā, lūdzu, saciet. Acīm redzot, viņš nav šeit tomēr. Tālāk Laiskungs, pusotru minūtu, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Ministra kungs, man ir pāris jautājumi par Turciju kur jūs, eh, principā, samērā interesantā ziņā savā uzrunā pie, pieskaitījāt pie Dienvidu Austrum Eiropas. Um, Turcija vēl nav izpildījusi eh, visu, ko ir apņēmusies saistībā ar muitas savienību, un vēl šobrīd neatzīst visas Eiropas Savienības dalību valsts. Vai esat nolēmuši arī par termiņu attiecībā uz Turciju, kad tā ir jāizpilda savas uzņemtās saistības, un kāds tad būtu konkrēti šāds termiņš? Un tad vēl viens jautājums. Kāda ir padomas nostāja par jauno uh, Turcijas ārlietu politiku? Uh, kas eh, veido sadarbību ar Sīriju, Irānu un principā kļūst eh, par valsti, kur ir pretējā virzienā nekā rietumu valstis un Eiropas Savienība. Un attiecībā uz Irānas prezidentu Ahmadinežādu, tad eh, premjers Edagans nāca klajā ar paziņojumu par Irānas atomu programmu. Un Erdogans sacīja, ka jebkura rietumu valsts, kas uh, uh, sūdzas principā par iespējamo un visdrīzāk ticamo darbu pie kodolieročiem, ka šādas valstis ir liekuļi, jo viņi pašiem ir kodolieroči. Tā kā, manuprāt, šie notikumi Turcijā rada bažas, un es vēlētos noskaidrot, kāda ir padoms nostāja šajā jautājumā, un ko viņi domā, kāda būs nākotnes attīstība. Jā, paldies Kleisa kungam par jautājumu. Tālērkungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji. Ministra kungs, vēlos tiešām apsveikt jūs ar tik garu paveikto darbu sarakstu un sasniegumu sarakstu jau pagājušajos piecos mēnešos. Tāpat vēlos pateikties arī par jūsu palīdzību Slovenijas, Horvātijas eh, jautājumu risināšanā. Attiecībā uz Maķedoniju, manuprāt, jūs paveicāt visu, ko varējāt, lai iekustinātu šo jautājumu. Man ir jums divi jautājumi. Pirmais. Bez Grieķijas un Kipras vai vēl kāds bija pret to, lai uzsāktu pārunas ar kandidātu valsti, kas tāda jau ir četrus gadus? Uh, un kādi bija viņu iemesli un argumenti tam. Otrkārt, diskusiju laikā vai ir ticis skatīts arī jautājums par mieru un stabilitāti reģionā. Mēs ļoti labi apzināmies, cik eh, ir sarežģīta situācija Maķedonijā. Mēs apzināmies, eh, cik ļoti šis reģions ir pakļauts riskam. Un es piekrītu jums, ka šīs tik tiešām ir eh, mūsu atbildības, eh, mūsu pienākums, principā, nodrošināt stabilitāti. Paldies, Tālērkungs! Ar to tad beigsim pirmo jautājumu kārtu un dosim iespēju ministram atbildēt eh, uz šiem jautājumiem. Ministra kungs, lūdzu. Much, members, will... Paldies, godātie deputāti. Es tad centīšos, cik vien iespējams, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nezinu, vai varēšu to visi, visiem jautājumiem atbildēt, bet sākšu tad ar Severinu kungu. Paldies par jūsu apzīmēm, ka ne, nebiju garlaicīgs. Tas tiešām man priecē. Man tiešām būtu ļoti žēl dzirdēt, ja es tāds būtu bijis. Un, protams, kas attiecās uz neviennozīmīgiem, pat strīdīgiem jautājumiem, tik tiešām tikai ar šādām uh, metodēm, varētu pat teikt, dažkārt ir iespējams izkustināt atsevišķu jautājumus, un es tad uh, visnotaļ centīšos atlikušajā uh, savā uh, laikā prezidentūra censies darīt visu iespējamo, lai nebūtu garlaicīgs. Un tad varbūt sāksim ar tuvojiem austrumiem un jautājumiem, kas ar to saistīti. Vaigala kungam bija jautājums, kas bija pamatā saistīts ar uh, Jeruzālēm. Manuprāt, es jau uzskaitīt tās fāzes, eh, kā, kuras ir bijušas mūsu ārlietu darbā attiecībā uz tuvajiem austrumiem prezidentūras laikā. Un, eh, protams, tas galvenokārt notiek Javieru Solānas eh, laikā. Viņš jau vairāk kārt ir apmeklējuši šo reģionu, arī mūsu augstais pārstāvs tur vairāk kārt ir bijis. Un ir šī sadarbība bijusi samērā aktīva ar iesaistītajām pusēm. Šobrīd ir ļoti būtiski virzīties uz tiešām pārunu procesu, kas, manuprāt, varētu izrādīties pat daudz grūtāk nekā daudz e, līdz šim uzskatīja. Ir, ir tāda nevēlēšanās to darīt no vienas puses, tagad ir arī tāda pat nevēlēšanās no otras puses, un es tik tiešām ceru, uh, ka šis būtiskais paziņojums, ko mēs pieņēmām otrdien, ka tas būs tāds kā ierosinājums, kas, kas izkustinās šo jautājumu no vietas, un es esmu pārliecināts, ka mūsu paziņojums otrdien tiks vēlāk uzskatīts par vienu no būtiskākajiem stūrakmeņiem, kas eh, virzīja uz priekšu šo procesu, un ir vairāk jautājumu, kas vēl ir jāatrisina attiecībās uz šo eh, noslēgumu posmu pārunās, un es tad domāju, ka tās notiks samērā īsā laika periodā, un, eh, protams, ka tas prasīs zinām laiku, bet tas nebūs bezgalīgi. Mēs to visu apzināmies ka sarunas ir vienīgais iespējamais risinājums. Ļoti daudz uzmanības ir pievērsts šiem apmetņu jautājumiem, un ir skaidrs, ka tās visas eh, ir nelegāls, to mēs esam vairāk kārt jau pauduši. Šai virzienā no Izraels puses notiek vairākas pozitīvas attīstības un notikumi, un ir pašreiziet moratorijas noteikts eh, apmetņu paplašināšanai, bet eh, tas arī pagaidām ir viss. Tā kā varētu teikt, ka mēs esam pozitīvi novērtējuši šādu pirmo soli. Un tieši tādēļ Jeruzalem šobrīd pēdējā laikā ir tik eh, lielā uzmanībā, Un mums noteikti vajadzētu arī atzīmēt šai sakarā, ka eh, šajās sarunās Mums ir jāvienojas par to, kur ir robežas. Un kad noteikti vajadzētu eh, sākt ar to, ka mēs atzīstam 67. gada robežu, kas tad būtu jau eh, principā atrisinātu šo apmetņu eh, jautājumu, izņemot Jeruzālēm, protams. Un tad mēs kādā brīdī nonāksim situācijā, kur Jeruzalemes jautājums eh, kļūs par vienu no būtiskākajiem. Un tieši tādēļ ir nepieciešams jau no paša sākuma paskaidrot mūsu nostāju. Iespējams, ka mēs to esam skaidrāk veikuši nekā citi, tomēr es nedomāju, ka mums ir jākautrējas no tā, ka skaidri nosaucam lietas īstajos vārdos. Skaidri pasakot, ka mēs neredzam nekādu risinājumu uh, kas, kas principā neļautu Jeruzalemē kļūt par tā galvaspilsētu abām valstīm un kas ļautu abām valstīm mierīgi sadzīvot. Protams, ka ir ļoti daudz sarežģīti jautājumi vēl, eh, kas ir tiešām pēc savas būtības eh, sarežģīti, tīpaši saistībā ar drošību. Vēl, protams, ar eh, robežu jautājumu daudz. Mēs neesam izteikušies par katru no šiem jautājumiem. Uh, Un, manuprāt, tas arī mūsu paziņojumā tas e, tika pauzs. Mēs runājam par šiem depozītiem. Mēs gan nedomājam banku depozītus, bet gan par to ieguldījumu, ko Eiropa var veikt, lai e, šīs e, sarunas virzītos uz priekšu. Un mūsu loma ir ļoti svarīga atbalstot Palestīnas pašpārvaldu lai izveidotu Palestīnas valsti, un kas visnotaļ arī tuvākā laikā noteikti radīsies, lai, no, un tā pašā laikā nodrošinātu Izrēlē nepieciešamo drošību. Un Javieris Solāna veic šai virzienā ļoti svarīgu darbu, protams, arī ņemot vērā drošības aspekts, un e, to ir atzinusi arī Izraels valdība. Kas attiec uz rietumkrastu, ir panāks ievērojams progress Un tas ir bijis arī ļoti svarīgi, lai virzītu uz priekšu ekonomisko attīstību. Un ir atcelts vairākas Izraels noteiktās sankcijas pret rietumu krastu, kas visnotaļ ir vērtējams kā uh, uzlabojums ekonomiskajā situācijā. Protams, ka tas viss vēl ir jāvirza uz priekšu un ir jāsagatavojas tam ieguldījumam, ko mēs varam veikt attiecībā uz drošību, attiecībā uz bēgļu jautājumiem uh, un daudziem citiem jautājumiem vēl. Tā, tā, tas tā vispārīgi par situāciju Izrēlā. Uh, tad pavisam īsi par to. Tas tāds ziņa Izrēlē. Eiropas Savienība pastāv neesmu pārliecināts, ka Izraels prese pilnībā pārstāv Izraels valdības viedokli. Es tā nevarētu apgalvot, un es ceru, ka tā arī nav. Bet lasot Izraels presi, rodas iespējas, ka viņiem nav tādas pārliecības, ka Eiropas Savienība pārstāv, pa, pastāv vispār. Un to, tas nu, liecina arī par līdzīgu attieksmi iepriekš. Ir, protams, daži e, pozitīvi notikumi, daži negatīvi, un otrdien, manuprāt, Eiropas Savienība skaļi pauda to, ka viņa pastāv, viņiem ir viedoklis, tā skaitā par tuvajiem austrumiem. Manuprāt, laika ejot, aizvien e, aktīvāk īstenojot Lisabonas līgumu, mēs arvien vairāk e, skaidri paudīsim to, ka Eiropas Savienība pastāv kā saskanīgs vienots spēks, kuram ir pietiekami liela loma globālajās e, pasaules situācijā, un tā tas turpināsies vēl ilgi. Un līdz šim jau redzam, ka atsevišķi viņa centieni ir bijuši samērā ar maziem rezultātiem. Kas attiec uz Irānu? Eh, vairāk deputāti man vaicāja par šo jautājumu, par saistībā ar kodolu programmu. Tāpat arī jautājums par Turciju bija, par attiecībām ar Irānu. Teiksim tā, ka ir, zinām, ierobežojumi tam, ko es varu paust uh, publiski, Un, un, um, protams, ka es to arī cenšos darīt un, un cenšos sadarboties ar Katrīnu Eštonu. Un, protams, ka šis ir ļoti svarīgs un arī sarežģīts, it īpaši sarežģīts jautājums. Manuprāt, šeit ir bijis viens pozitīvs notikums, viens negatīvs. Pozitīvais notikums noteikti ir Obamas uh, administrācijas nostāja. Mēs mēģinājām runāt ar Irānu par šiem kodoli jautājumiem jau gadiem ilgi. Uh, Un tā mēs principā sagatavojam augstu tam, ka beidzot amerikāņi iesaistījās šajā procesā, jo tikai ar to var sasniegt kaut ko reāli. Tas tiešām ir pozitīvi. Otra e, lieta, protams, ir negatīvie notikumi pēc prezidenta vēlēšanām. Es maz nerunāju par cilvēktiesību pārkāpumiem jautājumiem, tas jau vispār ir atsevišķi stāsti. Bet, manuprāt, ir absolūti skaidrs, ka Irānā pašā daudziem uh, ir izskatās vissvarīgākais cīnīties vienam ar otru, nekā vest pārunas ar ārvalstīm. Tā kā, protams, ka mums ir labāks, eh, labāka situācija, jo amerikāņi ir iesaistījušies pārunu procesā, bet tā pašā laikā Irānā iekšienē ir radusies eh, tāda situācija, kas padara daudz grūtāk šo procesu. Tad vairākas eh, lietas, kas ir notikušas, ir bijušas samērā nozīmīgs. Es vēl neteiktu, eh, ka šeit mums būtu izsmelts viss iespējas. Manuprāt, mums vēl pietiekam daudz ir iespējams panākt. Tas varētu varbūt neatrisināt visus jautājumus, bet katrā ziņā ir iespējams panākt ievērojumu progresu, un Irānā vēl ir pietiekam daudz iesaistīto pušu, kas būtu gatavi uh, līdzdarboties šajā procesā. Es gan, protams, nevaru apgalvot, ka esmu liels eksperts e, Irānas iekšējos jautājumos attiecībā uz viņu valdību, piemēram. Bet vismaz šobrīd tas izskatās kā viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Katrā ziņā mēs esam apzinājušies, ka ir nepieciešams e, šādu divpusēju politiku īstenot, jo Irāna ir vērā ņemams spēks reģionā. Un, protams, ka ir, ja neizdosies eh, atrisināt eh, to ar mūsu līdzinējo pieeju, tad eh, no analītiskās perspektīvas jāskatās, kāda ir vēl varianti. Mums ļoti ir piesardzīgi jāskatās, vai pašreizējā pieeja ir efektīva, vai tādā veidā var panākt tos politiskos mērķus, ko mēs esam noteikuši attiecībā uz Irānas eh, kodola programmu. Tas būs jautājums, kas joprojām paliks tikpat svarīgs arī tuvākajos mēnešos, un ir ļoti daudz eh, lietas, eh, ko es varētu vēl šai sakarā teikt, bet skaidrs, ka laiks ir ierobežots un publiski nevis ir paužams. Tālāk par atsevišķajiem Rietumbalkānu jautājumiem. Tad eh, attiecībā uz Bosniju. Mums ir kontakta grupa ar Bosniju. Eh, šobrīd darbojās eh, attiecīgā padome. Tā tika izveidot jau pirms 15 gadiem. Vai tā ir strādājusi efektīvi vai nē, tas ir strīdīgs jautājums. Mēs, protams, sadarbojamies ar amerikāņiem šajā jautājumā, un man uh, ir uzskats, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs sadarbojamies ar Turciju, arī ar Krieviju, lai panāktu vēlamo rezultātu. Tomēr, ņemot to vērā, ir visnotaļ skaidrs, ka ir ierobežojumi, ko mēs varam panākt šādā veidā, jo gal galā tā nav mūsu valsts. Protams, ka visas iestā, iesaistītās puses uh, var veikt pārunas ar Bosniju tikai kā ar atsevišķu neatkarīgu valsts. Ir skaidrs, ka mūsu pašu valstīs eh, politiķiem ir atšķirīgs viedoklis par dažādiem jautājumiem, tomēr galu galā mēs varam vienoties par pamatu jautājumiem vismaz. Un tas nozīmē, ka ir jāsasniedz, jāpanāk kompromiss, tā skaitā attiecībā uz Bosniju. Jūs jau droši vien zināt, ka es pieturos pie viedokļa tam, ka šī startautiskā sadarbība ar Bosniju ir ļoti precīzi jānosaka, jo ja mēs pārāk daudz uzspiedīsim, tad eh, neatkarīga valsts eh, arī neradīsies, jo viņas drīzāk eh, politiķi no Bosnijas pārvāksies uz citām valstīm, nevis paliks kā politiskais spēks savā valstī. Uh, Manuprāt, mēs esam pietiekam daudz pozitīvu panākuši kopā ar amerikāņiem Bosnijā. Tā pašā laikā es jau uh, pirms da, desmit gadiem un vairāk eh, jau redzu, ka daudz vairāk laika tiek pavadīts Bosnijā sarunās ar ārvalstu pārstāvjiem nekā sarunājoties valsts iekšienē ar citiem spēkiem, jo gal galā viņiem jau jāpanāk vienošanās vispirms valsts iekšienē. Viņiem tiešām nepieciešams sākt runāt ar saviem partneriem valsts iekšienē. Mēs varam tikai dot eh, dažādus norādījums, idejas par to, ko ne, nepieciešams panākt, ir nepieciešams īstenot atsevišķu konstitucionālos grozījumus, uh, lai varētu vispār virzieties uz uh, eh, potenciālu iestāšanos Eiropas Savienībā un vest pārunas ar Eiropas Savienību. Protams, ka izvēlētoja šādu suverenitāti ir eh, pirmais solis, lai varētu virzīties tālāk uz Eh, potenciāla iestāšanos, un esam skaidru paudz Bosnijas līderiem to, ka Horvātija netiks mūžīgi bloķēta, Albānija virzās priekš, Melkalna virzās uz priekšu, ja jūs nevirzīsieties uz priekšu, jūs atpaliksiet no visiem, tas noteikti nebūs labi. To jau mēs arī redzējām recesijas laikā. Tur bija Kušners, Švacenbergs eh, un arī es aprīlī. Teicu, jūs atpaliekat. Tāds bija mūsu viedoklis, tas jums nav labi. Un nu, jūs redzat, kas notiek tālāk. Šobrīd es redzu to, ka 19. decembrī Maķedonijas, Melnkalns un Serbijas iedzīvotājiem tiks atcelts vīzu režīms, kas ir gandrīz kā revolūcija šajā reģionā, bet Bosnija nav starp šīm valstīm, tā burtiski ir traģēdija. Un e, tad tas ir nepieciešams, lai Bosnijas līderi saprastu šo ziņu. Ir, protams, ka risks arī, ka tas pats notiks arī svarīgākos jautājumus, bet gal galā šī atbildība ir uz viņu pleciem. Viņiem to vajadzētu beidzot arī saprast. Un uh, It īpaši sākot savu priekšvēlēšanu kampaņu, viņiem vajadzētu mazāk koncentrēties uz to, kā pārunāt pagātni un vairāk koncentrēties uz nākotnes apspriešanu. Bet, kā jau es sacīju, no starptautiskā sabiedrība centīsies eh, panākt eh, šo eh, attīstību, tā skaitā arī no Eiropas parlamenta noteikti vajadzētu paust viņiem šo pārliecību. Tas noteikti būtu ļoti svarīgi. Fajom. Um, Par Fairo laikam es neko vairāk nepiebildīšu. Es jau pateicu savus runas sākumā, Šeit ir arī citi jautājumi saistība ar Kipru un tā tālāk. Bet mēs pārstāvam Eiropas Savienību. Tas ir prezidentūras uzdevums, bet mēs runājam ar eh, Papandreu kungu un um, ar citiem vadītājiem. Mēs runājam arī par to, kā varētu atrisināt šo jautājumu Eiropas kontekstā. Es ļoti cerēju, ka diskusijas pavirzīsies tālāk. Diemžēl tas nav noticis. Tomēr diskusijas notiek un tās ir tādas, kādas agrāk nav bijušas, un tas ir pozitīvi. Es piekrītu tiem, kas teica, ka šī valsts ir trausla un ka ir nepieciešams risināt jautājumu tur, un mēs arī sūtam pozitīvu vēstījumu, tomēr arī mums ir zinām ierobežojumi, mēs arī neesam pilnīgi brīvi prezidentūras amata. Es domāju, ka nākamie mēneši būs ļoti svarīgi, un Eiropas Savienība parādīs savu būtisko lomu par austrumu partnerību. Man tika uzdots jautājums. Nē, es te izskanēju tā doma, ka mans vērtējums bija pārlieku optimistisks. Es nezināju, ka es varu būt mākslīgi optimistisks vai otrādi. Uh, bet kaut gan jāatzīst, ka tagad pēc otrdienas sanāksmes mans optimisms ir pieaudzis. Šī sanāksme man ir iespaidojas. Mums bija seši ārlietu ministri. Un visi bija ieradušies uz sanāksmi, visi teica ne tikai tradicionālās lietas, bet katram bija arī prātā kāda institīva, kā virzīties tālāk uz priekšu. Tas nozīmē, ka austrumu partnerība virzās tālāk. Austrumu partnerības dalība valsts ir pieņēmuši šo procesu, ir gatavs piedalīties, virzīt. Uh, Kaut gan jāsaka, ka šis process ir tikai pašos sākumos. Mēs neesam vēl izterējuši nevienu, nevienu naudas vienību, jo šī naudas summa būs pieejama sākot no 1. janvāra. Tātad mēs Austrum partnerības projektā esam tikai pašos sākumos. Un tad mēs runājam par to, ka nauda nebūs pietiekama, finansējums nav pietiekams, būs vajadzīgs vairāk. Un šeit jāatzīmē, ka mēs strādājam pie šī jautājuma. Tālāk šo jautājumu risinās Spāni. Un mēs domājam par to, kā aktivizēt, kā piesaistīt starptautiskās finanšu institūcijas, lai arī tās varētu sniegt savu finansiālo atbalstu ne tikai Eiropas investīcija banka, bet arī citas organizācijas. Un mēs uzskatām, ka līdz ar to mēs iegūsim piekļuvi mm, daudziem citiem investīciju un finansējuma avotiem, kas veicinās šīs partnerības attīstību. Tālāk mums ir nepieciešams domāt par šo jautājumu, jo tas ir ļoti sačīs jautājums, tie ir daudz aspekti, kaut vai vīzu jautājums. Vienmēr ir viena lieta, ko šīs valsts sagaida no mums, proti, ka mēs piešķirsim brīvu pārvietošanās brīvību, proti, atcelsim vīzu režīmu. Un šis jautājums mums visiem ir vienlīdz sāpīgs. Mums ir uh, jāizstrādā tādas vienotas politikas attiecībā uz rietumu Balkānu valstīm un arī uz austrumu partnerības valstīm, kaut gan pēdējās valsts, manuprāt, ir prioritāte šai ziņā. Bet eh, varbūt vieglāk šīs lietas ir izsināt ārlietu padomē nekā tieslietu un iekšlietu padomē, bet uh, Eiropas parlaments un ārlietu padomā apmēram domās vienādās līnijās, un, bet citām formācijām varbūt varētu būt citādas domas, un tas dažkārt ap, apgrūtina procesu. Tālāk par Turciju. Protams, Turcija tāpat kā Kipras, starp citu, atrodas Dienvidaustrumē Eiropā, un es nevaru iedomāties, ka šīs valsts varētu pārcelties kādu citu pasaules mali. E, Kipra ir Āzijā? kāds vaicā no zāles, e, tad e, Turcija ir Āzijā un Kipra ir Eiropā. Tā jūs domājat? Es e, te skaļi domāju. Ma Mazāzijā atrodas Turcija, vai te 3% ir Eiropas teritorijā un tālāk ir Āzija. Un Kipra viss ir Eiropā, tad jūs prāt. Es atkal domāju, ka uh, Eh, tur, eh, ka Kipra atrodas daudz vairāk uz austrumiem no Turcijas, bet jāsaka, ka man vajadzēs paskatīties kartē kārtīgāk. Es, eh, piemēram, domāju, ka gan Turcija, gan Kipra pieder Eiropai, un to ir apstiprinājis gan Eiropas padomu, gan citas organizācijas. Un tā tad es varu pieņemt šādu terminoloģiju bet man tik uzdots jautājums, eh, ko es domāju par Turcijas ārlietu politiku. E, tiešām Turcijas ārlietu politika ir aktiesējusies pēdējā laikā. Tā ir ārlietu politika ar savām īpatnībām. Tāpat kā Zviedrijas ārlietu un politika un apvienotās karalītes ārlietu politika. Mums ir sava vēsture, savas intereses. Uh, Un Turcijas ārlietu politikas eh, viens no vadošiem principiem ir eh, neradīt liekas problēmas ar kaimiņiem. Un es varu pieņemt šādu politiku. Es domāju, ka jebkurai valstī ir interesanti uzturēt mieru garobežām. Dažreiz jūsu kaimiņi ir ļoti patīkami, citreiz jūsu kaimiņi nav tik ļoti jauki. Bet eh, visiem tomēr ir interese uzturēt tādas saprātīgi mierīgas attiecības, lai nebūtu konfliktu attiecībā uz šo politiku. Viņi, starp citu, ir normalizējuši attiecības ar Sīriju, un arī mēs gribam to pašu. Mēs arī savā līgumā ar Sīriju, eh, tā kā strādājot paralēli ar Turciju, esam tiekušies pēc tā paša. Viņi arī risina jautājumu ar Armēniju, viņi spērš ļoti drosmīgu soli. Jūs varbūt pat nemaz neapzināties, cik milzīgas bija šīs problēmas ar Turciju un Armēniju, un tagad viņi ir pasvēruši soli uz priekšu, un es eh, tiešām par to esmu dziļi pateicīgs abu valstu vadītājiem. Tagad gan vēl ir jāratificē šis lēmums parlamentos, tas būs sarežģīti, bet tomēr tas virzās uz priekšu. Šis jautājums ir saistīts ar citiem aspektiem gan arī. Un tad viņi interesēs arī par attiecību uzturēšanu ar Irānu. Un šeit ir saikne ar Irāku. Godīgi jāatzīst, ka ja Turcija un Irāna konfrontē savā starpā, ja viņi strīdēsies, par Ziemeļ-Irāks jautājumu, tad tādā gadījumā mēs nekad, nekad nenodrošināsim mieru un stabilitāti Mezopotāmijā. Turcija ir normalizējusi attiecības ar Irāku un arī ar kurdu reģionālo valdību. Tas bija iespējams. Jūs ieminētais par viņu lomu kodoli jautājumā un tiešām tagad ir vizīte Vašingtonā. Turcijas pārstāvi viesojas eh, Vašingtonā, tāpat kā Irāns pārstāvi. Un eh, viņi spriež par daudziem jautājumiem, kas attiec uz reģionu, tiek spriež par Afganistānu tā tālāk. Un eh, mēs arī runājām par to ar ārlietu ministriem. Šīm valstīm ir milzīga nozīme gan Austrum procesā, gan arī Kaukaz jautājumā, gan Irāks, Inā, Irāns, Afganistāns kodoli jautājumu kontekstā. Mums e, tāpēc ir jāsatuvina Eiropas Savienības un Turcijas ārlietu politikas. Mums ir ļoti daudz tikšanās bijis ar Turcijas ārlietu ministru un es domāju, ka arī citi ārlietu ministri novērtē to, ka mēs tiekamies ar Turcijas ministru ļoti bieži. Ko vēl es varētu piebilst par Afganistānu? Par Afganistānu, par Kosovu, starp citu, es neko neesmu vēl teicis. Par Kosovu. Kosova ir, ir sarežģīts jautājums, jo Kosovas neatkarību nav atzinušas visas Eiropas Savienības dalībās, bet neraugoties uz to visu, tomēr mums ir izdevies virzīties uz priekšu. Mēs esam lūguši komisiju eh, turpināt realizēt struktūrēto pieeju attiecībās ar Kosovu. Un tas savukārt nozīmē, ka ir iespējams runāt arī par vīzu režīmu atvieglošanu arī ar Kosovu. Bet redzēsim, cik tālu mēs varēsim pavirzīties šajā risinājumā, te ir ekonomiskie un arī tiesība aspekti. Tālāk par Afganistānu tik uzdoti vairāk jautājumu. Man ir jāpauž personiskais viedoklis par to, cik daudz civilā ziņā var dot Eiropas Savienība. Mēs strādājam pie cilvēku komponentu stiprināšanas, un uh, tas nemaz nav tik vienkārši. Mums ir iekšējais dokuments, uh, es arī runāju Katrīnu Eštoni pirms dažām dienām. Es uh, runāju ar abu pušu pārstāvjiem. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības struktūra, kas būtu pietiekami stabila un pārstāvēt Afganistānā. Tas nozīmē uh, Katrīna Aštona būs pārstāvēta tādā ziņā. Viņa pārstāvēs līdz ar to arī komisiju un padomu. Mums ir nepieciešami bez šiem Eiropas Savienības instrumentiem arī labāka mūsu dalībvalstu darbību koordinēšana. Es gandrīz zaudēju savu pašsavaldīšanos prezentūras laikā par vienu no tēmām. Es centos atbalstīt tā saukto Afganistānas zilo grāmatu, un tad man bija ļoti, ļoti grūti panākt, lai visas 27 dalība valstis rakstītu savus ziņojumus par padarīto Afganistānā uz viena formāta veidlaps. Es biju absolūti šokēts. Nav vienotas ziņošanas šai ziņā. Mums nav nekādas apjēgas par to, ko tad Eiropas Savienība dara Afganistānā. Uh, un bija ļoti grūti sastādīt šo zilo grāmatu, un es izmantoju pat pilnīgi nepieklājīgus vārdus. Eh, dažās sanāksmēs es spiedu, lai valstis tiešām panāktu kaut kādu vienotu pieeju. Mēs tērējam koordinēšanas jautājumiem miljardiem eiro katru gadu. Tāpēc mums ir pirmkārt jāizveido Eiropas Savienības struktūras, tad ir tiešām jānostiprina šīs struktūras, lai arī vairāk dalībvalsts būtu iesaistīts, un tad ir jāuzlabo daudz vairāk jāuzlabo koordinācijas mehānismi pirmkārt mūsu starpā, otrkārt ar Amerikas Savienotām valstīm, treškārt arī ar ANO dažādām struktūrām. Alkaida arī strādā. Un apstākļi būtu ir grūti. Bet atkal ir nepieciešams koordinēt, eh, jā, ka jākoordinē ekonomisko jautājumu risinājums, politisko jautājums. Un šeit ir eh, dažādi aspekti. Es negribu, lai visas funkcijas pārņem ISAF NATO spēki. Uh, jo, protams, viņiem ir gan militārie spēki, gan resursi, bet tā ir cita lieta. Tomēr starp militāriem un civiliem pūliņiem ir milzīga atšķirība, ir nepieciešams koordinēt abus šos spēkus. Ir jāizveido politiskais ietvers, kur mēs koordinēsim, tomēr eh, mēs nevaram, lai, lai militārās, pieļaut, lai militārās struktūras pārņem arī civilo funkciju, tas ir noticis daudzās lietās, un tad rezultātā rezultāts nav tāds, kādu jūs gaidat, jo gal galā jūs gribat veicināt valstu veidošanos un stabilitātes veidošanos arī Afganistāna. Un es ļoti ceru, ka parlaments turpinās atbalstīt šīs lietas, un šeit jāpiemina arī vēlēšanas. Vēlēšana uzraudzības misijas ziņojumā parādās milzīgi trūkumi vēlēšanu noris gaitā. Tomēr viņi ir noturējuši viens no labākajām vēlēšanām reģionā. Tur ir Taģikistāna, tur ir Irāna, tur vēl ir kāds cits valsts, kur parasti normāli nenotiek vēlēšanas. Tas tā maigi izsakoties. Bet Karzai kungam es jau teicu, ka mēs nevarēsim vēlreiz izvest tādas vēlēšanas. Jūs uzticības pakāpi jums nebūs saglabājusies tādā veidā. Viņi cer uz Eiropas Savienības atbalstu. Un Tagad mums ir tiešām jāapskatās, kā uzlabot šo vēlēšanu sistēmu, padarot to pēc iespējas normālāku, lai būtu spējīga šī sistēma funkcionēt arī parlamentāro vēlēšanu laikā, kas ir paredzēts kaut kad nākamā gadā. Es nezinu, kā tas darbosies, un te nepieciešams izmaiņas, mēs arī rakstam par to ziņojumā, un šīs izmaiņas ir tik būtiskas, ka varbūt būs arī novirse vēlēšana norise. Starp citu, tas nav tik ļoti saistīts ar prezidentu Kārzaju, bet ar deputātiem, parlamenta deputātiem drīzāk. Un tāpēc ir parlamentārais dialogs, kas ir svarīgs, jo šis e, dialogs e, tiek pārstāvēts arī televīzijām, plašsaziņas līdz, līdzekļos, te ir kārsais un kārsais, jo ir ļoti daudz pilnvaru prezidentam, bet bez tam vēl viņiem ir arī parlaments. Un parlamentam arī ir būtiskas pilnvaras, ko mēs nedrīkstam ignorēt un dialoga attīstīšana ar eh, Afganistānas parlamenta deputātiem ir ļoti svarīgs komponents valsts veidošanas un stabilitātes nodrošināšanas pūliņos, un šeit Eiropas parlamentam arī varētu būt ļoti nozīmīga loma. Paldies, ministra kungs. Paldies par <clears throat> par eh, ministra kunga atbildēm, un tagad es eh, dodu vārdu Mavreiku Nāls kundzam, kungam, eh, jums ir pusotra minūte jautājumu uzdošanai. Paldies! Turpina Mavro Nikolaus kungs. Runājot par notikumu attīstību Turcijā. Mans jautājums ir sekojošs. Vai Eiropas Savienība palīdz Turcijai tādā veidā, lai Turcija varētu uh, sagatavot eh, adekvātus risinājumus vai tiešām reālus risinājumus tam, kā uh, uzlabot attiecības ar savām kaimiņu valstīm. Vai notiek kādas sarunas, un ja tās notiek, vai iespējams, ka Aštonas kundze un Eiropas Savienības kopējā ārlietu politika ļaus Eiropai piedalīties šajās sarunās un vesto gaidu tādējādi, lai būtu pozitīvs iznākums? Otrakārt, vai mums ir pieejama informācija par to, vai Turcija gala, gala beigās eh, īstenos Ankaras protokolu. Vai ir kāda pozitīva attīstība novērot šajā jomā? Vēlētos vēl pateikt, ka es nepiekrītu Biltkungam vienā aspektā - Turcijas un Kipras attiecības. Tās geogrāfiski attiecās, tās geogrāfiski atrodas Eiropā, tomēr Kipra ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet Turcija nē. Eiropa jau nav tikai geogrāfisks kopums. Jautājums ir arī par to, vai valsts atbalsta Eiropas civilizāciju vai nē. Un, eh, protams, tas nozīmē arī demokrātisko principu atbalstīšanu un eh, Eiropas vērtību atbalstīšanu. Paldies! Eh, un tagad Oilands kundze. Paldies! Es uzskatu, ka jūs kā Eiropas Savienības eh, prezidentūras vadītājs esat veicis lielisku darbu, un, darbu, un eh, ja būtu uh, Eirovīzijas festivāls, tad jūs saņemat 12 punktus no manas puses. Es uzskatu, ka jūsu darbs Eiropas Savienības paplašanāšanās jomā ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs, un vēl bez tam vēlētos apsveikt Zviedrijas prezidentūru ar to, ka jūs pieņēmāt Baltijas jūras stratēģiju. Taču vēlētos pajautāt par Kubu. Kuba un tās iespējamā liberalizācija, kā arī Eiropas Savienības un Kubas attiecību attīstības vektors ir radījis zināmu spriedzi, piemēram, arī Eiropas Savienības un Baltkrievijas jautājums. Kā jums liekas, kāda varētu būt iespējamais attīstības scenārijs Eiropas Savienības un Kubas attiecībām? Paldies, turpina priekšstādātāja kungs, un tagad Hautals kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs! Šodien ir starptautiskā cilvēktiesība diena, un es vēlētos apsveikt Zviedrijas prezidentūru, ka tā tiešām vienmēr ir runājusi par cilvēktiesībām, un es vēlētos pateikties arī apakškomitejas, cilvēktiesību apakškomitejas vārdā Zviedrijas prezidentūrai. Un tomēr vēlētos jums uzdot jautājumu par to, kā notiek cilvēktiesību integrācija jaunajā ārlietu politikā, ko šobrīd īsteno Eiropas Savienība. Patreizajā momentā nav pieejama informācija par to, kurš tiks nominēts kā augstais pārstāvis tātad cilvēktiesību jomā un kā šis profils tiks īstenots ārlietu politikā. Jautājums par integrāciju ir ļoti būtisks. Kā mums izvairīties no tādām situācijām, kuras jūs jau pieminējāt? Mēs dzirdējām, ka Berluskonī kungs dodāts uz Baltkrieviju un e, vispār netiekās ar opozīcijas līderiem. Uh, Trešais jautājums par Gruziju. Es zinu, ka jūs ļoti interesēties par notikumu attīstību šajā valstī, un jautājums ir sekojoši. Kāda būtu jūsu, kas būtu jūsu vērtējums par to, kas šobrīd notiek Gruzijā? Tātad, kā rīkojas Krievija tā saucamajās okupētajās teritorijās. Šobrīd eh, Eiropas Savienības pārstāvjiem un apvienoto nāciju pārstāvjiem nav piekļuva okupētajām teritorijām un vēlētos arī pajautāt, kā notiek eh, lietu izskatīšana Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesā un starptautiskajā eh, krimināla tiesā. Un tagad vārds Angurakis kungam pusotru minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Angurakas kungs. Vispirms vēlētos atgriezties atpakaļ pie tā, ko teica eh, Bilta kungs. Jūs pieminējāt sarunas ar Moldovu. Taču situācija gan šajā valstī, gan arī sarunās ir ļoti nestabila, maigi runājot. Tātad Moldovā situācija ir dīvaina. Tāpēc nezinu, vai vispār mums būtu pareizi iesaistīties šajās sarunās. Es nedomāju, ka tā ir laba doma. Otrakārt, secinājumi, kas šobrīd ir izvesti sadarbībā ar Latīnu Ameriku. Ministra kungs par Latīnu Ameriku īpaši nerunāja, un tomēr vēlētos uzsvērt vairākus momentus. Šobrīd Kolumbijā ir izveidojusies situācija, kas mūs neapmierina, un šobrīd ir arī apvainojumi pret eh, daudznacionālo aspektu, kurš ir pieļāvis notikumu eskalāciju Latīņamerikā. Treškārt, jautājums par kopējo nostāju Eiropas Savienības kopējo nostāju Kubas jautājumā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai gala beigās vajadzētu uh, runāt ar Turcijas varas iestādēm. Mēs esam dzirdējuši par juridisko nostāju, tieši eh, juridisko nostāju un juridisko jautājumu eh, Turcijas attiecībās par citām valstīm. Paldies Anguroks kungam, turpina priekšsēdētāja kungs, un tagad Ma Maglens kundze, Maglens kungs pusotru minūti. Paldies! Man ir četri jautājumi par padomas paziņojumiem tuvojos austrumos. Kāpēc padoma ir izvēlējusies e, apsvērt tikai divus no pieciem aspektiem, proti tikai apmetnes un Jeruzālēmi? Kāpēc padoma nerunā par, piemēram, bēgļiem un drošības apsvērumiem? Vai padomes uzsvars uz šiem diviem momentiem un izvairīšanās runāt par citiem ir tikai e, viena veida skatījums uz problēmām un Palestīnas jautājumu pacelšanu saulītē. Es uzskatu, ka mums varbūt e, būtu jāpārskata tas, ko dara Palestīna, un es nedomāju, ka tas varēs palīdzēt gan Palestīnai, gan Izrēlai turpināt sarunas. Kāpēc Bilds nerunāja par Hamas organizāciju, teroristu organizāciju un par viņu izvairīšanos mieru sarunām? Un kāpēc uh, jūs nerunājāt par to, ka Palestīnas varas iestādes šobrīd mm, nesadarbojās ar šīm organizācijām? Un pēdējais jautājums, kāpēc padome vispār un Zviedrijas prezidentūra īpaši nevēlas nodrošināt sankcijas pret Irānu? Vai pēdējās nedēļās notikušais nav pietiekams pierādījums tam, ka Eiropas Savienībai ir jābūt striktākai atomprogrammas ziņā, kā arī jārunā par cilvēktiesību jautājumiem? Paldies, saka priekšstādātāja kungs, un tagad dodu vārdu Romero Lopets kungam pusotru minūtu lūdzu. Gracias, prezidente. E, eh, jo tā... Paldies. Es vēlētos pateikties Bilda kungam par viņa paveikto Zviedrijas prezidentūras laikā un vēlētos uh, Izteikt nožēlu par to, ka Zviedrijas prezidentūrā neizdevās sasniegt visus savus izvirzītos mērķus. Mans jautājums būs par asociācijas nolīgumu ar Lībiju. kā arī uh, mūsu uh, attiecības ar Tunisiju. Tātad Lībija un Tunisija. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu nākamajam runātājam. Prieksēdētāji kungs, man ir vairāk jautājumu. Afganistāna, Kolumbija un Tuvija Austram. Afganistāna, jūs teicāt, ka Eiropā ir jārunā vienotā balsī un nevis jābūt tādam kā korim, kur visi dzied labi un tomēr uh, mums ir jābūt vienotiem. Man personīgi labāk patīk koris. Mēs runājam par policistu kori. Tātad mums ir jāstiprina policijas klātbūtne, policijas izglītošana. Un mēs esam apsolījuši policijas palīdzību, bet tie, kuri apmāca policistus Afganistānā, ir sava veida solisti, pat ne koristi. Katrā ziņā viņi nerunā vienotā balsī. Man ir jautājums, cik daudz prezidentūram vēl mums ir jāizdzīvo Eiropas Savienībā, iekams mēs izbeigsim situāciju Afganistānā, Kolumbija. Uh, Šajā valstī katru dienu tiek nogalināti arotbiedrību pārstāvi. Mans jautājums, kāpēc Eiropas Savienība neizvirza prasības Kolumbijai, jo gan ASV, gan Kanāda ir pateikuši, ka viņi bloķēs Kolumbiju, tāpēc, ka tur netiek ņemt vērā cilvēktiesību jautājumu. Tuvēja Austruma, kāda ir Eiropas Savienības stratēģija? Jūs runājat tikai par viedokli un paziņojumu, bet šis paziņojums nav ticis pozitīvi uzņemts nedz Izrēlā, nedz arī Amerikas Savienības. Savienotajās valstīs. ASV kongresā um, pretestība pret uh, šo jautājumu atrisināšanu ir, um, par šo stratēģiju ir samērā, pre, samērā liela. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad Šulca kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, e, tiešām mums ir tiešība, tiesības, mums jums ir tiesības raudzīties uz savu prezidentūru ar pozitīvu, e, ar pozitīvu skatījumu. Taču vēlētos uzdot divus jautājumus. Zviedrijas prezidentūras konkrētais punkts bija uzlabot attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju taču Stokholmā bija jau sestais sarunu rauns ar Krieviju. E, patiesībā Krievija nav ratificējusi enerģijas statūts, tā nav PTO, un runājot par šo modernizācijas un sadarbības līgumu, es vēlētos mazliet vairāk uzzināt par šīs Eh, par šī nolīguma saturu, jo mēs vairs nerunājam par strateģisko partnerattiecību, bet gan par citu nolīgumu. Nākamais - Baltkrievija. Sankciju laiks ir pagarināts, bet vienlaicīgi tās ir arī atceltas. Mans ir jautājums, eh, kurp dosies Aštons kundze? Vai tas būs partnerattiecību e, nolīgums vai kādu perspektīvu jūs saredzat attiecībās ar. E, Baltkrieviju. Paldies, saka priekšstādātāja kungs. Un tagad uh, eh, uh, eh, Atums kundze. Paldies. Es eh, vēlētos pateikties Bilta kungam un par prezidentūras paveikto. Jūs pieminējāt otrdien pieņemto paziņojumu Palestīnas konflikta sakarā, un šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešama vienošanās starp visām ieinteresētajām pusēm, lai Austrum Jeruzālēmē izveidot vienošanos. Tas arī ir bijis viens no pamat eh, prasībām no Palestīnas puses. Taču vēlētos uzsvērt to, ka šīs nedēļas laikā astoņi Eiropas parlamenta deputāti, astoņi uh, Eiropas Savienības un Palestīnas delegācijas deputāti, viņiem netika dot, vi, dots, dot atļauju iebraukt gazas sektorā. Tā tad eh, bija tikai pāris stundas pirms padome pieņēma savu paziņojumu par to, ka tā atbalsta uh, sev, suverēnu Palestīnas valsti. Es uzskatu, ka šis aizliegums iebraukt gazas sektorā tiešām var kaitēt Eiropas Savienības un Palestīnas varas iestāžu attiecībām, jo nākamais runājot par Izraēlas drošības jautājumiem. Izraēla jau vairākas reizes ir nogalinājusi Palestīnas mierīgos iedzīvotājus, un mums, kā Eiropas Savienības deputātiem un arī iedzīvotājiem, ir pilnīgi strikti jāpasaka, ka mēs iestājamies par mūsu vērtību īsp, izpildīšanu. Tagad mans jautājums. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs, jūs jau esat te runājusi 20 minūtes pāri jūsu laikam, jautājumiem jums laiku uzdot vairs nav. Visiem ir tikai pusotra minūte. Tā, tāpēc es vēlētos pateikt, ka visiem ir vienāds laiks. Tagad es vēlētos uzdot jautājumu personīgi. Jautājums par tuvajiem austrumiem un galvenais par Jeruzālem un tās jautājumu. Patiesībā situācija šobrīd ir tāda, ka uh, Visas sārunas agrāk vai vēlāk atgriežas pie Jurazā, Jeruzālēmas, un mēs varbūt neesam vēl izmantojuši pilnīgi visus sarunu instrumentus. Varbūt, ka mums to vajadzētu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais. No organizatoriskās perspektīvas raugoties, mums šobrīd ir Eiropas Savienības ārlietu dienests, bet Eiropas parlaments vēlētos īstenot demokrātisku kontroli, proti E, kontrolēt un savā veidā arī izvirzīt tos, kur strādās šajā ārlietu dienestā, jo parlamentam ir koplēmuma procedūrā līdzlemšanas tiesības. Tas attiecās gan uz budžeta jautājumiem, gan arī uz statūtiem. Mēs vēlētos, lai mūsu komiteja sadarbotos regulāri ar šīm svarīgākajām valstīm. Kā jums liekas, vai šāds scenārijs būtu iespējams vai nē? Paldies, eh, saka Bilda kungs. Un eh, vispirms atbildēšu uz priekšsēžu uzdoto jautājumu, tātad sākšu no beigām atbildēt uz jautājumiem. Mēs esam runājuši ar Katrīnu Aštons kundzi un par to, kā vajadzētu darboties tālāk, un ir pilnīgi skaidrs, ka Aštons kundze saprot, ka ir svarīgi turpināt dialogu ar Eiropas parlamentu ārlietu jautājumos. Un esam pilnīgi pārliecināts, ka Aštons kundze daudz sīkāk jums varēs pastāstīt un paskaidrot par šiem jautājumiem, un liekas, ka uzklausīšana jums ir 2. janvāra nedēļā. Es tikai vēlējos jums pateikt, ka viņa tiešām ļoti daudz laika velta dialogam ar Eiropas parlamentu, un tas aizņem būtisku viņas darba daļu. Specifiskāk paskaidrot nevaru, jo domāju, ka man būtu nekorekti detaļās iedziļināties šajā jautājumā, jo tā ir viņas atbildības sfēra jau kopš 1. decembra. Tātad Lisabons līgums ir stājies spēkā. Līdz 31. decembrim uh, Es eh, cīnīšos par Lisabonas līguma īstenošanu dzīvē. Kompromiss tur nav, nebūs nekādu aso stūri. Tātad Lisabonas līgumam ir jātiek īstenotam dzīvē, un ir vesela virkni jomu, kuras vēl nav perfektas. Ir bijusi vesela virkne eh, runu par to, ka uh, tā tad eh, bieži vien, jūs, bieži vien kāds sagaida, ka man ir jābūt kā sava veida arotbiedrības pārstāvim ārlietu ministriem. Bet eh, ārlietu ministri un valstu vadītāji vienmēr ir bieži galotņi tikšanās reizē, jo <clears throat> Lisabonas līgumu pieņēma uh, valstu un valdību vadītāji. Man liekas, ka tas ir samērā labi Es tikai vēlējos pateikt, ka e, tā tomēr nav, ka visi ir viensprātis. Man Lisabonas līgums nozīmē būtiskas pārmaiņas, jo lielākā daļa, ar ko šobrīd nodarbosies Eiropa padome, ir iekšlietas un attiecības teiksim, starp manu valsti un Eiropas Savienības dalību valstīm, e, tās vairs nav vienas dalību valsts ārlietu kompetence. Tātad no šā brīža ārlietas nozīmē tās attiecības, kādas ir Eiropas Savienībai ar valstīm ārpus tām, tās ārējām robežām. Un e, tad, kad runa ies par ārlietām, tad ārlietu ministri tieksies un runās par tiem, kas ir ārpusē. Būs arī uh, vides ministra tikšanās un finanšu ministra tikšanās, kur runa ies par ārlietām. Tas ir Lisabonas līguma uh, spēkā stāšanās pirmajā etapā. Eiropas parlamenta stiprinātā loma, kas arī nāk klāt stājoties eh, Lisabonas līgumam spēkā. Tik uzdot jautājumu par Latīņu Ameriku. Esam dzirdējuši jautājumu par Brazīliju, mēs dzirdējām par Hondurasu. Katrā ziņā mēs turpinam dialogu ar veselu virkni Latīņu Amerikas valstu. Uh, Mums ir bijusi trojkas tikšanās ar Kubu. Katrā ziņā šeit it kā ir bija e, zinām neskaidrība par to, vai vispār šī tikšanās reize notiks. Eiropas Savienība ir vienota savā nostājā, mēs vēlamies dialogu ar Kubu, protams, bet e, šā dialoga priekšnosacījums ir e, cilvēktiesību izpildīšana. Tātad mēs nevaram uh, iet uz dialogu, ja Kubā netiek akceptēts cilvēktiesības. Tātad, kā jau teicu, it kā bija, ka mēs vienu soli paiem uz priekšu, vienu atpakaļ un tāda mīņāšanās uz vietas. Tātad Zviedrijas prezidentūras laikā ir parādījušās vairākas nianses par to, ka e, valstīm ir jāiekļauj cilvēktiesības dialogā ar Kubu, tieši tāpat kā arī ar citām valstīm. Šeit tika pieminēts arī attiecības ar Baltkrieviju, un kā jau teicu, cilvēktiesību jautājums šeit netika pilnībā iekļauts. Tas pats attiecās arī ar mūsu dialogu ar Kolumbiju. Moldova. Ir zināmas neskaidrības, katrā ziņā Moldovā demokrātija ir ļoti trausla Piedņestras konflikts ir neatrisināta joma. Taču es uzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu stiprāk jāpasaka sava balss, jo ja mēs to nedarīsim, tad eh, demokrātija Moldovā būs vēl trauslāka nekā tā ir šobrīd. Vai būs demokrātiskas vēlēšanas vai nē, ne man par to spriest. Notikuma gaita rādīs, kāda būs attīstība. Situācija Gruzijā. Tik uzdots jautājums par augsto, augstā līmeņa pārstāvi institūciju cilvēktiesību jautājumā. Es nezinu. Par to spriedīs Aštons kundze, kad viņa būs eh, pilnībā pārņēmusi savus pienākumus. Katrā ziņā situācija Gruzijā mūs nopietni uztrauc. Mums ir bijusi pirmā trojkas vizīte Dienvidkaukās republikās, un mēs izmantosim Eiropas Savienības iespēju uzraudzīt notikuma attīstību. Arī dialogā ar Krievijas federāciju mēs esam uzsvēruši teritoriālās integritātes jautājumus. Tiekoties ar Lavrovu kungu eh, Ņujorkā, Mēs eh, viņam atgādinājām to, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par teritoriālās integritātes jautājumu atrisināšanu Ziemeļa Kaukāzā. Tas jau nenozīmē, ka visas problēmas tiks atrisinātas, jo tur ir dramatiski cilvēktiesību pārkāpumi. Un tomēr teritoritārā integritāte, minoritāšu jautājumi, šie jautājumi ir jāatrisina kopumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet tas ir gan svarīgi Ziemeļkaukāzā, gan arī svarīgi Dienvidkaukāzā. Abhāzijas jautājums neatrisināts. Bet uh, visi jautājumi ir jāskatās teritoriālās integritātes gaismā starp Krieviju un Gruziju. Un eh, man radās pārliecība, kad piedalījos Maskavā dažādās sarunās, ka e, Dienvidu Osetija, kā neatkarīga valsts, ir sava veida joks, un tā tas arī ir, loģiski domājot. Mēs Krievijai pateicām, ka ir būtiski izpildīt visas starptautiskās apņemšanās. Un e, tas Eh, nozīmē, ka eh, viņiem ir jāatvelk savu spēku no veselas virknes eh, militāro karsto punktu. Tas nozīmē, ka Ženēvas mehānismi darbojās, mums ir izdevies nodrošināt veiksmīgu dialogu ar Krieviju, bet ir vesela virkne incidentu, kuri, ja tos laikā neapklusinātu, varētu eksplodēt un eskalēties bet neskatoties uz šiem karstajiem punktiem, mums ir veiksmīgs dialogs ar Krieviju. To... Es tad sagaidu, ka mēs koncentrēsimies vēl kādu laiku uz risinājumu meklēšanu, līdz situācija sāks mainīties. Katrā ziņā tas joprojām paliks eh, būtisks jautājums. Tāpat mums ir cieši dialogs ar Gruziju, protams. Uh, Arī es esmu priecīgs par to, ka tik pieminēts Baltijas jūras stratēģijas jautājums, kas būs, protams, viens no eh, sasniegumiem, eh, kas paliks eh, vēsturē, ko Zviedrijas prezidentūra panākus. Latīnamerikas jautājums un politika šajā jomā. Madridē, ja nekļūdos, būs sanāksme starp Eiropas Savienības valstīm un Latīņamerikas un Karību jūras valstīm. Un Zviedrijas prezidentūras laikā daudz uzsvars likts uz e, austrumu partnerību, e, tāpat arī attiecībām e, ar šīm valstīm, kas lēnām kļūst par lielvarām pasaulē, Brazīlija tā skaitā, un es domāju, tuvāko sešu mēnešu laikā būs liela koncentrēšanās Latvijas Amerikas valstīm. Uh, jautājums par Krieviju bija arī pavisam īsi, tad mums bija ļoti laba tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem Stokholmā tad vai ir radušies tam arī konkrēti rezultāti, un kas tie būtu par konkrētiem rezultātiem. Nu, tik tiešām eh, virzās uz priekšu pārunas par jaunu vienošanos, eh, arī saistībā ar Pasaules zirdniecības organizāciju. Mēs redzam atsevišķas pozitīvas eh, ziņas no prezidenta Medvedev puses par Pasaules zirdniecību organizāciju, bet es, protams, nevaru nepieminēt to, ka Putina kungs uzstājoties aptuveni pirms divām nedēļām televīzijā jau stāstīja kaut ko atšķirīgu. Kaut arī Medveģevs eh, runāja par to, ka PTO jāiestājas pēc iespējas ātrāk, Putins uzstāja, ka tas varētu būt arī kaut kad vēlāk īstenojama lieta. Mēs tad vēlētos savukārt viņus pēc iespējas ātrāk redzēt kā PTO dalību valsti Mums katrā ziņā ir ieinteresētība turpināt sadarboties Krievijas eh, modernizēšanā, likumvaras īstenošanā, un tas ir neapšaubāmi. Bet uh, ir atsevišķi uh, īstenošanas jautājumi, kas vēl ir jāatrisina. Bet katrā ziņā uh, dialogam ir savi rezultāti. Uh, Jautājums par Lībiju. Šeit man jāatzīst, ka neesmu informēts par jaunāko situāciju, bet 16. Eh, decembrī būs apspriede par šo jautājumu, tā skaitā par migrācijas jautājumiem. Un man saka, ka šīs pārunas ir ļoti smagas, un man tas nebūtu nepārsteidz. Vairāk gan eh, nejautājiet man detalizētāk, es nemācīšu jums šobrīd atbildēt par to. Tālāk jautājums par Afganistānu un policiju. Jā, es jums piekrītu, mēs esam spējuši palielināt policijas spēku pārstāvību tur. Uh, un esam arī individuāli runājuši ar dalību valstu ministriem, un tas ir novedis pie tā, ka šobrīd e, ir apņemšanās palielināt policijas spēku pārstāvību Afganistānā. Un es domāju, ka Eštons kundze centīsies tikpat stingri spiest uz iekšlietu ministriem dalību valstīs, lai panāktu uh, pieaugumu. Vai tas nesīs rezultātu, to mēs redzēsim. Mums katrā ziņā ir jāpilda savas apņemšanās. Sankcijas pret Irānu. Tas vēl nav šobrīd programmā, nav sasniegts, un mēs uh, runājam ar amerikāņiem, uh, un uh, Arī viņi ne, neko tādu šobrīd neplāno. Tad vēl arī šis jautājums tiks skatīts uh, ārlietu ministru padomē. Es uh, izcēlām šajā padomē aktuālākās problēmas. Un es teiktu tā, ka man ir zināma pieredze ar sankciju politiku atsevišķās jomās, un tas ir uh, jautājums, par ko var viegli kā vienoties, bet ar to ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo tādā veidā var paši eh, sev kaitēt galu galā, un no tā mums vajadzētu izvairīties. Es nesaku, ka nevar sankcijas piemērot, bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem, savādāk eh, tas eh, tikai būs pretēji vēlamajam progresam. Un politiskā nostāja pret Irānu ir jāveido ļoti piesardzīgi, izmantojot visu pieejamo informāciju. Bet es domāju, tas visiem ir skaidrs. Tā tad vēl bija jautājums par tuviem austrumiem. Jā, ir vairāki neatrisināti jautājumi, pie kuriem vēl ir jāstrādā. Protams, ka jautājums par bēgļiem, par robežām, par drošību. Kā jau es sacīju, mēs ļoti daudz strādājam pie mūsu ieguldījumu bēgļu jautājumu risināšanā, kā arī drošības jautājumiem. Protams, ne jau mēs vieni, arī amerikāņi pie tā strādā. Tā kā, kā jau es sacīju, darbs turpinās, un koncentrēšanās ir bijusi uz robežu jautājumiem. Un ja mēs varam vienoties par 67. gada robežu pieņemšanu, tad ar to automātiski tikt uh, atrisināti vēl vairāk jautājumu un progress būtu ievērojams. Tieši tādēļ mums vajadzētu uz to koncentrēties šobrīd. Uh, Tāpat man jautāja par to, ka, kā tad ir ar stratēģiju. Politika it kā ir, bet kur ir stratēģija? Labs jautājums. Manuprāt, mēs skaidri paudām to, ka Eiropas Savienībai ir sava loma šajos procesos. Tā pašā laikā mēs esam vairāk koncentrējušies uz rezolūciju sagatavošanu nekā stratēģiju, bet pie tā mums, protams, jāpiestrādā, lai uzlabotu šo pieeju. Bet, nu, jānosaka, tad jau ir atsevišķi parametri Tas, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Nosakot parametrus, tas nosaka arī atsevišķi mūsu iespējamos ieguldījumus šajā procesā, un tad virzīties uz tiešajām pārunām. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar amerikāņiem. Protams, ka mēs eh, ne, neesam vienojušies absolūti visos jautājumos, Es jau arī šeit, uzklausot eh, deputātu viedokļus, redzu, ka arī jūs paši savā starpā neesat tik vienprātīgi par tuviem austrumiem. Bet tieši tādēļ ir svarīgi vienoties par politisko pieeju un par stratēģiju. Noteikti, kāda ir parametri pārunām, kāda ir Eiropas Savienības eh, prasība parametri, kādā veidā mēs varētu veicināt šīs pārunas, kā risināt eh, Palestīnas eh, jautājumu, viņa premjerministra atbalstu. Protams, ka mēs esam absolūti skaidri pauduši arī savu nostāju šajā jautājumā, un kas ir saistīts ar citiem jautājumiem, neapšaubāmi. Un tikko sāksies pārunas, tad noteikti būs nepieciešams iesaistīties šajās pārunās, un uh, ASV šeit noteikti būtu liela loma, bet arī mēs aktīvi piedalāmies šajā procesā. Kā jau es sacīju, tas vēl nav sasniegts, mēs joprojām virzamies uz to, lai atsāktu šīs pārunas. Tomēr es uzskatu, ka mūsu sagatavotājs paziņojums katrā ziņā darīja visu iespējamo, lai virzītu lietas uz priekšu. Protams, ka Jeruzalemes jautājums ir neatraujams no šī konteksta. Tātad eh, šīs trīs lielās pamat reliģijas pasaulē, tās ir vērā ņemams. Tieši tādēļ situācija kā tāda ir jārisina ļoti piesardzīgi, jo šeit emocijas ir ļoti augstas. Gan jūdeismu, gan kristiešu, gan arī islama ticības aspektā. Un ja ir divas valstis, un mēs ceram, ka tādas būs, tad austrum Jeruzālēm visdrīzāk būs abu valstu galvaspilsēta. Uz, uz to mēs vismaz ceram, ka par to varēs vienoties abas puses. Liels paldies, ministra kungs! Tas tiešām bija eh, ļoti interesanti. Eh, bija ļoti daudz jautājumu no deputātiem. Daži no tiem bija arī īpaši sarežģīti, bet jūs parādījāt labu prasmi tikt ar tiem galā. Es domāju, ka daži kolēģi šeit ir apmierināti ar dzirdēto, citiem vēl palika kādi jautājumi, bet uh, politika nav nekas tāds, kas ir pabeigts, kas ir apstājies, joprojām viss virzās uz priekšu. Es domāju, mums vēl būs iespēja uh, pārunāt ar jums jautājums. Jūs katrā ziņā savā statusā vēl esat līdz mēneša beigām. Lielas paldies jums par ierašanos un pavisam drīz šai pašā telpā būs arī vēl viena sanāksme. Tā būs eh, par drošības un aizsardzības apakškomitejas jautājumu. Mēs tiekamies nākamā nedēļa 17. datumā Strasbūrā 9. Eh, eh, par, lemsim par Saharovu balvu. Paldies visiem! Thank you, thank you. No, no, no. Very good, thank you. Unfortunately, there were some debates in Strasbourg.